Can I ask those who are not members of the employment committee to... Vai tie, kas uh, nav nodarbinātības komitejas locekļi, varētu lūdzu atstāt uh, šo zāli, lai mēs varētu turpināt nodarbinātības komitejas balsošanu? Mm. Then we proceed with... Turpinam balsošanu. Balsosim par vēstuli. par EGF pieteikumu vēstules veidā sniegt atzinumu pieņemšanu. Kastiljai Leon Mining. Kurš par? Nē, tas ir elektroniski jābalso. Jā. it's a member. I think it matters. You can close the vote. Have all voted? Vai visi ir nobalsojuši par šo vēstuli? Yeah. Mr. Becker, you have the chance to vote on this. Becker kungs, jums ir iespēja nobalsot. 42 pār 4 pret. Nākamais. Priekšlikums, ar ko uh, vairākas tiesību akts, kurus paredzētu regulatīvās kontrolas procedūras izmantošanu, pielāgo līgumu par ēzes darbību pantiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār,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 balsojam par vienotu sistēmas izveidi tādai Eiropas statistikai par personām un maisaimniecībām. Sāksim ar A kompromisu, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss BA, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss BB, kurš par pret, atturas, pieņemts. Es neredzēju. Pārbaudam kompromiss BB. Kurš par? Pret, atturas, jāpārbauda vienalga. Sākam balsot par kompromisu BB. Beidzam balsot. Četru balsu pārsvaru pieņemts. Kompromiss C, kurš par tur pieņemts. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss E, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss F, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss G, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss H, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss I, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss J, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss K, kurš par, pret, atturas pieņemts. 245. kurš par, pret, atturas pieņemts. 246 par, pret atturas pārbaudām 246. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 247 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām 247. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos Pirinska kungam. 248. par pret atturas pieņemts. 249. par pret atturas pieņemts. 200, 200, Nē, jūs vēlaties tomēr pārbaudīt iepriekš 249. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 250 par, pret, atturas, pieņemts. 251 par, pret, atturas, pārbaudam. 251. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 252. par pret autoras noraidīts. Kompromiss L, kurš par pret autoras pieņemts. 254. par pret pret, atturas noraidīts. Kompromiss M, kurš par, pret, atturas pieņemts. 260. kurš par, pret, atturas pieņemts. 261. par, pret, atturas pieņemts. 262. par, pret, atturas pieņemts pielikumi tālāk. Tā tie visi atkrīt. Divdesmit trešajā lapas pusē tālāk ir 296. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts? 298. par? Pret? atturas noraidīts. 104. kopā ar 299. par pret pārbaudam šo 104. un 299. kopā. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 300 kopā ar 105, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam. Pārbaudam 300 un 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. kopā ar 301. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 303. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 304. Kurš par? Par? Pret? Pārbaudam 304. Beidzam balsot. 107. kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums ar mutisku grozījumu no sociāldemokrāta grupas, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss N, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss O, kurš par pret atturas pieņemts Kompromiss R. Kurš par? Pret. Neviens nereaģēja uz kompromisu R vispār. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss P. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums. Kurš par? pret atturas pieņemts. Kompromiss Q, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss S, kurš par pret atturas pieņemts. 120. kurš par pret pret atturas pieņemts. 121. par pret atturas pieņemts. 122. par pret atturas pieņemts. Kompromiss T, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss U, kurš par pret atturas pieņemts Kompromiss V, kurš par, pret, atturas pieņemts. 132. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 132. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārliecinoši. Atvainojos. Kompromiss dubultvē. Kurš par pret atturas pieņemts? Kompromiss X. Kurš par pret atturas pieņemts? Kompromiss Y. Par pret atturas pieņemts? 143. 15. grozījums kopā ar 144. identiski tie ir. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 143. atkrīt, kompromiss Z, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 16. kurš par? pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. Kompromiss AA, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss AB, Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss AF. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 153. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 154. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 162. kurš par pret atturas pieņemts. 28. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss AE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 34. par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas pieņemts. Un tagad gala balsojums par ziņojumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār, 4 pret. Un sakam paldies referentam. Tālāk mandāts sarunām. Par to arī ir jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tā tad jūs nobalsojāt pār, un ziņojums ir pieņemts. Next vote is Nākamais balsojums ir par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā Eiropas Savienībā. Sākam ar kompromisu D, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss E, kurš par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām 33. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, noraidīts tomēr. Kompromiss F, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas pieņemts. 47. par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas. Pārbaudām 48. grozījumu. Beidzam balsot.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 atturas. Pārbaudīsim. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīs balss pārsvaru. 53. par. Pret. Atturas pieņemts. 54. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 56. par pret atturas. Pārbaudām 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. izskatījās, ka jūs balsojat tāpat kā par 57, bet tā nebija. Kompromiss H, kurš par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas pieņemts. Kompromiss J, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas pieņemts 75. Pi... Jā, 75. nākamais. Kurš par pret atturas pieņemts? Kompromiss K. Kurš par pret atturas pieņemts? Kompromiss M. Kurš par pret? pret, atturas, pieņemts. Kompromiss L, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam e kompromisu L. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par. 91. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 94. par, pret, 94. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss O, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss N, kurš par, pret. Vēlreiz kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 105. par, pret, atturas pieņemts. 106. par, pret, atturas pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. Kompromis P, kurš par pret sarežģīti. Vēlreiz kompromis P, kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudām kompromisu B, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar desmit balsu pārsvaru. 118. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 120 par, pret, atturas, pieņemts.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 136. ar mutisku grozījumu no sociāldemokrātiem, kurš par, kurš pret. Kurš par vēlreiz? Pret. Pārbaudīsim. We check it to be sure. The vote is open. And the vote is now. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par, 12 pret. 137 par, pret, atturas pieņemts. 138 par, pret, atturas pieņemts. 139. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pārbaudām otro daļu 139. grozījumam. Sākam balsot, beidzam balsot. 12, Tā bija 12 pār 32 pret. Vai varam atkārtot? Bija atcīmredzot tehniska kļūme. Kaut kas pilnīgi mistisks notika. Vēlreiz balsojam par otro daļu, 139. grozījumam. Sākam balsot, beidzam balsot. Te nu jūs redzat rezultātu. Noraidīts. Simtčetrdesmit pirmais par, pret, atturas pieņemts. 135. Jūs vēlaties pārbaudīt 141. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot par 141. noraidīts ar desmit balsu pārsvaru. 135. pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 119 atkrīt. 142. par pret atturas pieņemts. 143 par pret atturas izskatās noraidīts. 144. Kāds vēlas pārbaudīt 143? Nē, neviens nevēlas. Tomēr vēlties. 143. pārbaudam, sākam balsot. The vote is open on 143 and the vote is now closed. Beidzam balsot. Noraidīts ar trīs balsu pārsvaru. 147 par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par apsvērumiem. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sastais, par, pret, atturas, pieņemts. Devītais, par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais, par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C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 pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par, ziņojumu, eh, par atzinumu projektu personāla balsojumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par, 4 pret, Trīs atturas. Sakam paldies referentam. Eh, eh, Tāņa Gonzāles Peņa. Eh, Tāņa Gonzāles Peņas. Un nākamais. Eiropas Savienības jaunatnes garantiju schēmas izmaksu efektivitātes un tēriņu kontrole. I kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. B kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Nā, esmu pārliecināta, mums vajadzēs pārbaudīt astoto grozījumu, nebija īsti skaidrs. Pārbaudam astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 valstis par. 28. Tātad 8. grozījums pieņemts. Well, it was a very, it was not a narrow thing. Amendment 9. Devītais grozījums. Yes. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. J kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kā kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. L kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 22. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar vienu balsi tikai. 23. grozījums par, pret, atturas pieņemts. N kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim 25. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 28 balsis par. C kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 38. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas Pārbaudīsim 41. grozījumu. Sākam balsot, beidzam. Norādīts ar viens balss pārsvaru. 44. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 45. par, pret, atturas pieņemts. 43. grozījums atkrīt, P kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 49. grozījums par, pret, atturas pieņemts. D kompromiss par, pret, atturas pieņemts. M kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ja jūs piekrītat, tad 37. grozījums ar mutisku grozījumu. Ja nē, tad 37. grozījums atkrīt. Un ja jā, tad mēs balsosim par 37. grozījumu ar mutisku grozījumu. Don't, sorry, Madam Sitanska. Žitņānskas kundze, man ir iebildums pret šo mutisko grozījumu. Ah. Vai jums ir trīs deputāti, kas var bloķēt? Okay. Can... Ļoti labi, tad jūs esat bloķējusi mutisko grozījumu. Tas eh, nozīmē, ka mēs nebalsojam, tas atkrīt. Tātad tas ir sociāldemokrāta maskais grozījums, kas atkrīt, viss atkrīt. Labi. Jūs zinat reglamentu. 63. grozījums. Par, pret, atturas, pieņems. 65. par, pret, atturas, pieņemts. E kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 73. grozījums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 92. grozījums par pret un pārbaudīsim 92. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 23 balsts par. Es kompromiss par. Pret atturas pieņemts. G kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Simtu piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Simts sastais atkrīt. H kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 118. grozījums par pret atturas pieņemts. 60. grozījums atkrīt. 119. grozījums par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 121. grozījums par pret atturas pieņemts. 123. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par atzinamā projektu. Balsosim par atzinuma projektu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Thank you, the vote. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts ar 36 balsīm par. Četrām balsīm pret